Okay, colleagues, can I bring the meeting to order? Dārgie kolēģi, lūdzu ieņemiet savas vietas. Vispirms jūs saņēmāt darba kārtības projektu, vai mēs varam uzskatīt to par pieņemtu? Paldies! Tālāk mums ir jāapstiprina 21. un 22. janvāra sēdes protokols. Uzskatām arī to par apstiprinātu. Paldies! Tālāk mums ir paredzēts eh, ziņojums eh, par trialogu sakarā ar eh, valsts kontrolu ostās, un es gribētu īsumā jūs informēt par pirmo trialogu tikšanos ar īrijas prezidentūru. Trialogs notika šeit parlamentā 30. janvārī Eh, klāt bija parlamenta sarunu komanda, kurā biju es kā referents un arī visi ēnu referente. Komisiju pārstāvēja Karamicos kungs. Es vēlējos atgādināt deputāti, ka šeit iet runa par eh, jūras um, konvencijas eh, iestrādāšanu direktīvā par ostu kontroli, tāpat kā daudz starptautiskās konvencijas, eh, kuru ieviešana ir jāpārbauda un jāuzrauga attiecīgajām vairs iestādēm. 2006. gada konvencija stāsies spēkā šī gada augustā. Tādēļ, acīm redzam, būtu ļoti labi, ja uh, Uh, mums uh, darbotos arī um, visas nepieciešamās struktūras, lai šo konvenciju īstenotu. Trialogu laikā izvērtās liels diskusijas par diviem pretrunīgākajiem jautājumiem. Pirmkārt, um, neratificēšanas un neregresa jautājumiem. Izskatās, ka transporta padomu joprojām ir visai sašķelta. Kas attiecās uz neratificēšanu, tad padome neatbalsta jebkādas papildus pārbaudas uz kuģiem, kas nāk no tā karoga valstīm, kas nav eh, ratificējušas vien vai vairākas starptautiskās konvencijas. Transporta komitejas pozīcija atbalsta šādu papildus pārbaužu veikšanu. Vispārīgais viedoklis ir tāds, ka tas varētu būt ļoti nodrīgs instruments, instruments, lai um, cīnītos uh, pret neatbilstošiem standārtiem nozarē un nodrošināt vienlīdzīgus konkurences nosacījumus, kas attiecās uz neregresu klauzulu. Transporta komiteja uzskat, ka ir jāatbalsta tās garantijas, kas ir iekļautas komisijas priekšlikumā, Konkrēti tas attiecās uz caurskatīto uh, ostas kontrolas direktīvas uh, pārskatīšanu tā, lai netiktu nodarīts kaitējums nodarbinātības un sociālajām tiesībām. Šajā sakrā Eirijas prezidentūra ir sagatavojusi kompromisu, bet, diemžēl, mēs uzskatījām, ka viņa sagatavotais kompromiss neatbilst mūsu iecerētajam. Mēs turpināsim diskusijas nākamajās nedēļās, lai raudzītos, kā mēs varētu virzīt tālākus priekš šo jautājumu. Tika apspriest arī vairāk citu jautājumu sanāksmē, tāpat kā tika izskatīt arī citu prezidentūras piedāvātie kompromisi. Es atbalstu kompromisu, kas tika piedāvāts attiecībā uz jūras braucēju konfidencialitātes nodrošināšanu eh, kuri iesniedz sūdzības. 27. februārī mēs turpināsim diskusijas ar īrijas prezidentūru par šiem jautājumiem. Patreiz es nevarētu teikt, ka šajā nākamajā sanāksmē mēs nonāksim pie galīgiem secinājumiem, bet tomēr es ceru, ka mums izdosies panākt zinām progresu. Tas būtu viss pagaidām no manas puses attiecībā uz šo trialogu, vai jums ir kādi jautājumi vai arī komentāri. Ja nē, tad grib pāriet pie nākamā ziņojumi ir par aviācijas ETS un, un Groša kungu grozījumu. Vārdu dot Groša kungam, lūdzu. Jā, <clears throat> film. Paldies, priekšsēdētāji. Mums nebija daudz laika, lai izskatītu šo jautājumu, taču mēs centāmies eh, ne tikai uzrakstīt ziņojumu, bet arī panākt kompromisu. Vēlos pateikties kolēģiem, kas ļoti aktīvi darbojas kopā ar mums. Es domāju, ka mums šeit veidojas komitējā jau vispārējā kopīgā nostāja, un šis princips par pulksteņa apturēšanu, stop the clock, un kas attiecas uz vienu gadu, izskatās, ka tas tiek akceptēts. Tas ir labs, tā ir laba zīme, un labi būtu arī attiecīgi līdzekļus izmantot tā, lai līdzekļus izmantotu tieši dabas aizsardzības atsardzībai, tā ir tā saucamā līdzekļu piešķiršana, jeb earmarking. Un jautājums samēra par to, kas vispār notiek ar to naudu, jo nauda tiek ievākta kā nodoklis vai nodeva, bet kas tad īsti notiek ar šiem līdzekļiem? Runājot par turpmākajiem kompromisiem vai arī par diskusijām, eh, mēs runājam par to, vai būtu nepieciešams šo aptēlpu pagarināt uz eh, garāku periodu nekā tikai vienu gadu. Uh, Eh, manuprāt, šķiet, eh, ka tiešām pareizi būtu šobrīd pieturēties pie viena gada, un šeit arī komisija piekrīt. Un pēc IKO sanāksmes mēs varam redzēt, eh, vai mūsu soļi ir vainagojušies panākumiem. Ja mēs redzam, ka panākumu nav, tad mēs varam mierīgi atgriezties pie vecās metodas. Jo, protams, arī komisija pagaidām pagaidām nesniedz mums vēl informāciju par uh, savu atkāpes pozīciju un uh, nevēlamies arī, protams, uh, nekādā gadījumā pavainot savus argumentus. Uh, taču, ja mums būs uh, IKO sanāksmē pozitīvs rezultāts, tad mēs kopā ar komisiju to izvērtēsim un arī skaidri un gaiši pateiksim, ka attiecībā uz nākamo uh, nākamajiem periodiem es nekādā gadījumā negribētu, lai situācija tiktu kropļot vai sagrozīta. Respektīvi, jā, mēs runājam par pārlidojumiem Eiropas Savienības iekšienē. Tātad mēs runājam par vienu gadu, un 2013. gada beigās mēs pārskatām situāciju, būs jauni priekšlikumi, jauns vērtējums, un tad trešais posms ir tas, ka mēs vēlamies izvairīties, lai uh, Uh, attiecībā uz Eiropas iekšējiem pārlidojumiem būtu kaut kādas situācijas kropļošana vai pārgrozīšana salīdzinot ar uh, uh, transatlantijas pārlidojumiem. Ziņojumā ir dažādi priekšlikumi, mēs esam dzirdējuši gan skeptiskas, gan optimistiskas atsauksmes. Un uh, mūsu mērķis, protams, ir piedāvāt argu, uh, objektīvus argumentus, un, protams, paldies visiem tiem, kas strādā ar mani kopā konstruktīvi. Thank you, Stelkadravi. Alkadravi kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu vispirms pateikties referentam par izcilo darbu, kas ir paveikts uh, pietiekami ātrā tempā, un es domāju, ka mūsu grupa noteikti šī darba rezultātus var atbalstīt. Jāsaka, ka mūsu loma šeit ir visai ierobežot, jo mēs varam tikai pateikt jā vai nē, vai mēs piekrītam e, šī pulksteņa apturēšanai vai nē. Nu, es domāju, ka attiecībā pret IKEA mēs e, šādā veidā dodam iespēju atrast risinājumu globālajā līmenī, lai uh, aviācija arī dod savu ieguldījumu cīņā pret globālo sasilšanu, bet tas, ka mēs apstādinām šo laiku uzskaitu tikai uz gadu, eh, radīs zinām spiedienu. Tajā pat laikā šo laiku vajadzētu izmantot maksimāli efektīvi, jo neviens negūs labu eh, labumu, ja mēs nonāksim tādā konfrontējošā situācijā. Uh, Oktobrī noteikti ir jāizvērtē, vai sasniegtie rezultāti ir apmierinoši un vai ir jāspēr vēl kādu soļu tālāk, bet to mēs tad varēsim vērtēt gada beigās. Bet ir viena lieta, par ko vēlējos parunāt. Es gribētu vaicāt referentām varbūt pārdomāt savu nostāju attiecībā uz 22. un 13. grozījumiem par Šveici. Tas tika iekļauts arī komisijas priekšlikumā. Referents uzskata, ka tāds nav, bet es nedomāju, ka Šveice ir vienkārši kāda trešā valsts, jebkura trešā valsts. Tas ir īpašs gadījums, jo jūs zinat, ka Šveice ir ļoti cieši saistīta ar Eiropas Savienību ar dažādiem asociācijas līgumiem, un tā ir uzņēmusies arī pārņemt eh, noteikumus, eh, normas transporta jomā, un mēs uh, Ehm, tiešām saprotām eh, to, ka Šveica ir gatava darīt eh, ļoti daudz un spērt būtiskus soļus uz priekšu, bet eh, ja valsts, kas atrodas Eiropas pašā centrā, iet pilnīgi citā virzienā, tas varētu nelabvēlīgi ietekmēt kopējo konkurēts. Maisners kundz lūdzu. Jā, tankašķi. Paldies. Ir tā, ka mēs varam vienoties par to, ka Mēs vēlamies e, emisiju tirzniecības sistēmu Eiropā. Un arī tagad šis priekšnakums atvirzīt termiņu šobrīd tiek piedāvāts, un e, mani kolēģi jau ir pauduši savu viedokli. Tagad runājot par Šveici, vēlos teikt, ka mans priekšnakums būtu izņemt Šveici, jo tā ir vienīgā valsts, kas uh, ir uh, EFTA valsts, bet nav piekritusi. Tā kā Alkadrauja teica, Šveica atrodas Eiropas centrā, tas ir svarīgs arguments. Uh, bet te pašā laikā nevar Šveici šeit iekļaut, jo Šveica gal galā nav piekritusi. Kopumā runājot, vēlos teikt, ka es skatos optimistiski un es ceru, ka līdz šī gada beigām globālajā līmenī tiks panākta vienošanās un uh, Pagājušajā nedēļā mums bija delegācijas brauciens uz ASV, mums bija dažādi priekšlikumi, kas tika izskatīti, piedāvāti, un ceram, ka situācija attīstīsies. Un, manuprāt, ir jārisina jautājums par šādu situāciju. Ja nebūs šī globāla risinājuma, tad kā mēs varētu ETS ieviest Eiropā, bet te pašā laikā uh, nelikt ciest mūsu pašu avio pārvadātājiem? Un tāpēc arī kopā ar citiem Es esmu ieteikusi, lai Eiropas Savienības iekšējos pārlidojumus izslēgtu no darbības jomas, lai mēs nekadā gadījumā nevainātu mūsu starptautisko konkurētspēju, jo šobrīd ir tā, ka tiek no, ieviesti dažādi nodokļi citās valstīs, bet Eiropas Savienībā daudz nodokļu nav ieviesti, tāpēc arī mūsu priekšlikums būtu emisiju. Mm, sistēmu attiecināt uz pilnīgi visiem. Mm, jāsaprot, ka mēs darbojamies visā pasaulē un nebūtu pareizi mazināt mūsu avio pārvadātāju konkurētspēju. Un pavasarī parasti tiek veikti aprēķini un, manuprāt, būtu labāk, labāk gaidīt līdz 1. maijam, jo aprīlī parasti tiek veikti aprēķini. Tāpēc arī 2013. gads, kas šobrīd tiek piedāvāts, ir uh, labs risinājums, un tad attiecīgi mūsu grupas piedāvātie grozījumi. Paldies! You, Kramer? Kramer kungs, lūdzu. Vēlos pateikties Lichtenbergeras kundzei un uh, mūsu referentam. Par Šveici nu ir jāskatās, ja viņi vēlas sadarboties ar mums, nu labi, tad mēs nākam klājā ar savu priekšlikumu. Ja nē, nu tad nē, mēs taču neuzspiežam savu gribu. Mēs varam atbalstīt kompromisus. Un viena lieta ir absolūti skaidra. Ja IKO līmenī nekas nemainās, tad uh, ir nepieciešams, lai regulējums stātos spēkā. Ja mēs tagad te, teiktu, teiktu, ka mēs tagad uh, ieviestu uh, Uh, pārlidojuma samaksu, tad it kā neviens vairs negribēs lidos pāri Eiropai, bet uh, Krievi to dara. Lidojot pāri Sibīrijai ir nepieciešams maksāt, bet nav nekā traģiska, jo projām lidmašīnas lido pāri Sibīrijai un maksā. Un mana pieredze ir tāda, un es esmu dzirdējis to no daudziem, ka tie ir uh, tieši ASV, Ķīnas un Krievijas e, pārstāvji, kas ir pret to, jo viņi uzskata, ja ETS sistēma tiktu ieviestā e, aviācijā, tad to, tas pats varētu notikt arī uh, kutniecībā, un viņi uzskata, ka tas savukārt sadragās uh, viņu pozīcijas, jo viņiem te ir diez, daudz lielāka aprite. Protams, varam runāt par plānu B. Mēs varam, piemēram, Eiropā arī ieviest aviodegvielas uh, nodokli. Tāda lieta eksistē daudzās valstīs, un, protams, 500 miljoni iedzīvotāji ir milzīgs tirgus, un līdz ar to, saskaņā ar Čikāgas nolīgumu, drīkst, neap, nedrīkst aplikt ar nodokli uh, to aviācijas degvielu, kas jau atrodas lidmašīnā. Līdz ar to, ja kāds uzpild degvielu Eiropas Savienības teritorijā, tad ir iespējams aplikt šo degvielu ar nodokli. Un tas, protams, ir eh, tas ir risinājums, un eh, mūsu avio pārvadātāja uzskata, ka labāk ETS nekā avio degvielas nodoklis. Mēs Eiropā varam sākt to darīt, Mums, protams, ir jābūt stingriem, bet, protams, manuprāt, mēs nevarēsim vispār neko panākt, ja teiksim, ka tagad ir nepieciešams visu absolūti panākt globālajā līmenī. Manuprāt, Eiropai ir jābūt pionierei šajā ziņā, un mēs esam tie, mēs esam eiropieši, mēs daudzos gadījumos jau, jau esam zaudējuši, un ja Eiropa nevar vienoties, tad mēs vispār nevarēsim virzīties uz priekšu. Paldies! Mrs. Foster. Fosters kundz lūdzu. Paldies priekšsēdētāji un paldies Metju par komentāriem. Un man šķiet, ka um, ECR grupa noteikti piekrīt jautājumā par konkurenci. Uh, jo tiek apstādināts pulkstenis, bet ne visiem lidojumiem, un mēs neredzam, uh, kā varētu šādu pieeju uzskatīt par pieņemamu, ja lidojumiem Eiropas iekšienē netiek piemērot šī laika uh, atskaites apstādināšana par grozījumiem. Uh, mēs eh, noteikti neatbalstītu tos grozījumus, ko iesnieguši daži kolēģi attiecībā uz ieņēmumiem no emisiju tirdzniecības, jo nekad, eh, tad, kad šī direktīva tika pieņemta, īsti arī skaidrības nebija. Bija labi, ka tāda ir, bet vai mēs, eh, mēs taču šeit runājam par uzņēmumiem, pelnošiem uzņēmumiem, nevis labdarības organizācijām. Un es katrā ziņā nedomāju, ka šeit pieeja ir pareiza. Bez tam mēs zināmā mērā esam nobežījušies ar, e, par IKO, redzēsim, kas ar to notiks pēc gada. Un kā Maisners kundze teica, mums bija ļoti labas diskusijas ar e, amerikāņu draugiem pagājušajā nedēļā, un man šķiet, ka nevienam šī situācija nav viegla man šķiet, ka amerikāņi piekrita, ka te neiet runa tikai par tirgus jautājumiem, bet mēs šeit runājam par tādām lietām kā vienotās debesis, nākamā paudze, tehnoloģijas, sasniegumi, operatīvas izmaiņas un problēma ar šo aviācijas ETS ir tā, ka tā tiek uzskatīta par panacēju aviācijas nozarē. Uh, un ka tā it kā tiks apstādināts visas emisijas. Tas tā nebūs nekad. Tādēļ mums arī vēl ir jautājums komisijai. Kas notiks pēc šī gada beigām, ja nebūs nekādu izmaiņu? jo tas varētu būt ļoti interesanti. Un te es atgriežos pie referentu uzdotā jautājuma par konkurenci un e, Eiropas Savienības iekšējiem un starpreģionāliem pārvadātājiem. Tā kā gaidu atbildi no komisijas. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Deveraka kundze, lūdzu. Merci, monsieur le président. D'abord, je tenais comme beaucoup. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Vispirmām kārtām es vēlētos atbalstīt ļoti labo komisijas priekšlikumu, jo es uzskatu, ka tas tiešām mums palīdzēs risināt sarunas ar trešajām valstīm, lai atrisinātu šo jautājumu un lai atrisinātu to ICAO līmenī nākamajā reizē, kad par to tiks runāts. Tas, ka šie pasākumi tiks īstenoti, jau ir apsveikami, apsveicami, bet 12. Eh, gadā tika panākt vienošanās, ka tikai tie lidojumi, kur notiek ārpus Eiropas Savienības robežām, uz tiem attieksies ETS. Mēs jau iepriekšējā mandāta periodā esam balsojuši par līdzīgiem ziņojumiem arī par emisijām, bet e, toreiz runa gāja par emisiju kvotām, kā tās izmantot. Un e, Eiropas avio kompānijām par 50% lētāk bija paredzēts pārdot šīs kvotas. Bet šobrīd, tātad sākotnēji doma bija to attiecināt tikai uz visiem lidojumiem, bet tagad tikai uz Eiropas lidojumiem. Es vēlētos redzēt, lai komisija uzticētos mums un mēs pieprasam, lai visi izpildītu noteikumus, kas ir noteikti Eiropas līmenī. Tāpēc jau mēs arī esam uzsākuši kvotu sistēmu. Iespējams, ka kvotas vajadzētu varbūt nedaudz iesaldēt un sākt tās atkal izmantot vai atļaut lietot sākot no 15. gada, teiksim, ka nevar iesaldēt vairāk vai nopirkt vairāk kā 5% no paredzētajām kvotām, bet eh, tas jau prasa izmaiņas likumdošanā. Protams, eh, tas ir mehānisms, kas balstās uz tirgus likumiem, un tomēr tam ir jāpakļaujas arī likumdošanai. Un mums, kā likumdevējiem, ir jābūt pārliecinātiem, ka likumi, kurus mēs sagatavojam, lai tie arī tiktu īstenot dzīvē un lai to īstenotāji mums, kā likumdevējiem, ticētu. Es domāju, ka mums vajadzētu izmainīt likumdošanas priekšlikumu, lai mēs izvairītos no sodu uzlikšanas tiem, kuri izpilda likumu. Lichtenbergers kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es eh, atvainojos, ka ierados nedaudz nokavēšan, ar nokavēšanos. Man eh, bija neliela aizkavēšanās arī otrā komitejā, kurā es aktīvi darbojos. Protams, es kā zaļo politiskās grupas pārstāvu vēlētos redzēt daudz ambiciozāku priekšlikumu, un mēs vēlētos, lai lielāks spiediens tiktu izlikts uz tiem, kur neizpild noteikumus. Mēs vēlamies labāku risinājumu, jo ir ļoti svarīgi, lai visi e, priekšlikuma, visas priekšlikuma puses varētu sadarboties. Šobrīd ir tā situācija, ka notiek tā, tā kā ignorēšana, un mēs to varējām redzēt no sarunās ar dažiem ASV pārstāvjiem. Mēlos pateikties par to, ka jautājums par earmarking vai arī uh, ienākumu atvēlēšanu konkrētam mērķim šeit arī ir iekļauts. Uh, Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Lai nesanāktu tā, ka vienkārši ETS sistēma tiek izmantota kā naudas ieguvas mašīna, ir ļoti svarīgi, lai mēs zinām, ka nauda tiek izmantot labiem mērķiem, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, un tāpēc vēlos teikt, ka šobrīd uh, virziens ir pareizs. Vāru pilnībā piekrist daudziem priekšlikumam. Paldies! Paldies! Un tagad komisijai dodu vārdu komisija pārstāv Badīnī kundze. Sorry, that's, that's very... Es atvainojos, tas ir jauns mana uzvārda izrunājums un izruna. Man sauc Badrum. Es varu tikai izrunāt to, ka šeit ir rakstīts, saka priekšstādētāja kungs, un šeit ir rakstīts Badīnī. Bet komisijas pārstāv turpina. Paldies! Es vēlētos pateikties referentam un vēlētos pateikties visiem, kuri ir atvēlējuši laiku, lai šo pēcpusdienu izteiktu savus komentārus par komisijas ierosinājumu. Būšu lakoniska. Vēlētos izteikties par šeit izskanējušajām idejām, vairākām. Vispirmām kārtām komisijai ir grūti saprast un izprast idejas par to, ka izņēmumu paplašināšanu vajadzētu attiecināt arī uz Eiropas ekonomiskās zonas iekšēnē notiekošo avio pārvadājumiem. Mēs vēlamies redzēt pozitīvu dinamiku ICAO sanāksmēs un tās diskusijas, kuras šobrīd notiek ICAO. Šobrīd ir panākt vienošanās, ka izņēmums attieksies uz konkrētiem uz konkrētiem lidojumiem, tātad tiem, kuri nāk vai iziet uz trešajām valstīm. Ja mēs eh, vēlētos šeit iekļaut arī izņēmumu Eiropas iekšējiem pārlidojumiem, tad eh, mēs esam pilnīgi pretrunā ar mūsu idejām, jo mēs jau vēlamies globālā līmenī redzēt striktākus noteikumus avio pārvadājumiem. Uh, Izskanējušais komentārs par Šveici. Šveica ir īpašs gadījums, un šobrīd mēs vedam sarunas ar Šveici, lai arī Šveici iekļautos mūsu paredzētajās emisiju tirzniecības schēmās. Jau šogad mēs paredzam labus rezultātus, un, protams, tas nekavējoties lik Šveicē izmantot mūsu sistēmu. Protams, e, Šveice jau nav. E, Šveicē nav obligāti jāiekļaujās šajā sistēmā no paša sākuma, bet šobrīd mēs, kā Eiropas Savienības pārstāvi, esam ieinteresēti izņēmumu attiecināt arī uz Šveici. Šveicē ir līdzīgas, es pat gribētu teikt, vienādas vides saglabāšanas prasības kā Eiropas Savienībā. Tagad par starptautiskajiem kredītiem. Mēs esam paredzējuši viena gada pārejas periodu, jeb izņēmumu periodu, līdz brīdim, kad tiks panākta galīgā vierošanās. Tad beigsies šis izņēmuma periods, un tad ETS eh, e sistēma tiks pilnībā pievēru, piemērota aviācijai. Piemēram, starptautisko kredītu izmantošana joprojām tiks ierobežota līdz 15%. Ir taisnība, ka ir tādi avio pārvadātāji, kuri varētu būt nopirkuši vairāk starptautiskās investīcijas, lai nodrošinātu simtprocentīgu finansējumu. Un tomēr Uz tām attieksies ETS noteikumi, un tas attiecās arī uz trešajām valstīm ja avio pārvadātājs vēlēsies saņemt izņēmumu no šās normas, tad eh, ir vesela virkne negatīvu kritēriju vai negatīvu ekonomisku seku, ja šīs prasības netiks izpildītas pilnībā. Kaut arī varbūt eh, kredītu ziņā šīs kompānijas paliks plusos, šos eh, plusus būs jāizmanto turpmāko divu gadu laikā. Vai arī avio pārvadātāji to, tās var pārdot tirgū. Jebkurā gadījumā risks e, ir saistīts ar to, kādā biznesa vidē notiks šie darījumi. Vienlaicīgi mēs uzskatām, ka ir tādi avio pārvadātāji, kuri jau iepriekš ir izpildījuši visas prasības, zinot, ka šie izņēmumi tiks piemērot. Un šādos gadījumos šīs avio kompānijas var saglabāt savu iegūto peļņu. Bet, kā jau teicu, mēs eh, dzīvojam pārējais apstākļos, izņēmuma apstākļos, kuri drīz beigsies, un līdz ar to arī sekas ir eh, it kā attiecināms uz visiem avio pārvadātājiem, un tomēr tās, eh, tas ir tikai izņēmuma situācija. Uh, Runājot par vienu gadu, es jau pieminēju to, cik svarīgi ir panākt vienošanos Eiropas līmenī par ETS un eh, piemērot to, kā Eiropai tā arī uz trešajām valstīm ejošajiem lidojumiem. Tas arī ir mūsu laikā ierobežotā izņēmuma galvenais nolūks, un tas arī ir mūsu saruna pamats diskusijām IKO. Paldies! Much, Paldies Bādrums kundzei! Un eh, pir, pirmie trīs burti bija grūti izrunājami, pēdējos varbūt nē. Tātad es jūs eh, it kā, es jums piedēvēju itāļu uzvārdu, bet jūs nākat no ziemeļiem. Fosters kundze, vai jums ir jautājums? Jā. Es vēlētos pateikties komisijai par ļoti plašo atbildi, bet jūs neatbildējāt uz jautājumu, kas notiks ja līdz gada beigām visiem būs jāpiemēro šie noteikumi, bet mēs jau neesam dumji. Mēs zinām, kas ir padarīts trešajās valstīs. Mēs zinām, ka ir tādas trešās valsts, kuras ir pieņēmušas likumus vai pateikušas viņu avio pārvadātājiem, ka ja viņi Priekšsēdētājs pārtrauc, vai tas ir jautājums? Fosters kundze turpina, es vēlos dzirdēt atbildus manu jautājumu. Un jautājums ir sekojoši, ko jūs darīsiet, ja trešās valsts joprojām nebūs gatavas izpildīt šos noteikums līdz šā gada beigām? Es vēlreiz uzsveru šo jautājumu, jo izskatās, ka pirmoreiz jautājums netika pietiekami skaidri izteikts. Priekšsēdētājs, nē, jūs pateicāt savu jautājumu jau skaidri pirmajā reizē, bet Bādrums kundze, vai jūs vēlaties atbildēt uz šo jautājumu? Bādrums kundze no komisijas. Pavisam īsi. Mēs nesam veikuši izņēmumu no mūsu likuma, tātad pēc gada tam ir jāstājas spēkā. I, I, I this... Prieksēdētājs. B plāna nav. Groša kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies par komentāriem vēlos par Šveici teikt šādus vārdus. Manuprāt, mums ir jānodod komisijai pārbaudi attiecībā uz tiesiskajiem aspektiem, kā mums ir ar to vienošanos ar Šveici. Uh, Un tad attiecīgi vēlos teikt, ka šobrīd nebūtu pareizi spriest par uh, vienošanās rezultātu, jo pagaidām vēl nav tā rezultāta. Tāpēc tas nozīmē, ka Šveica var ar sadarboties ar mums, var vienoties, un tad attiecīgi ziņojumā, nākamajā ziņojumā tas tiks atspoguļots. Mans uh, priekšlikums 22. un 13. grozījumam ir saistīts ar to, jo šobrīd nolīgums ar Šveici vēl neeksistē. Vēl viena lieta, ko es vēlos teikt komisijai. Mēs kā komiteja uzskatām, ir ļoti nepieciešams vērtēt uh, situāciju vēlāk kopā. Un tad attiecīgi šis vērtējums būs nākamais posms, par kuru arī būs jādiskutē. Un tad ir ļoti svarīgi ņemt vērā e, šos e, tirgu kropļojošos aspektus. Un, protams, šie starptautiskie kredīti arī varētu piederēt pie štri, tirgu kro, kropļojošiem aspektiem, ka ir nepieciešams turpmākajos gados ņemt vērā šo situāciju un, protams, attiecīgi iekļaut arī šo aspektu. Un es zinu, ka tas uh, eh, attiecās ne uz daudziem avio pārvadātājiem, bet bija tādi. Nevar būt tā, ka tie uzņēmumi, kas sagatavojas, lai pildītu likuma normas, viņi tagad tiek sodīti, bet savukārt tie, kas teica, nu, gan jau nekas netiks ievies, nu, tad viņiem attiecīgi ir pluss, tas ir absolūti nepareizi. Manuprāt, ir nepieciešams šo aspektu ņemt vērā, kad mēs diskutējam par tirgu kropļojošiem pasākumiem. Paldies! Much, Paldies, Graškungam! Balsosim rīt. Nu, tad varēsim turpināt cīniņu. Un redzēsim, kāda ir mūsu pozīcija. Paldies jums! Komitejas sēdi slēdzu, koordinātori tiksies pulkstens piecos. Gribu jums atgādināt, ka rīt darba kārtībā, kurai jūs piekritāt, mums ir paredzēta viedokļu apmaiņa ar EASA direktoru. Un Kalasa kungs pats ieradīsies, lai iepazīstinātu mūs ar trešo dzelzceļa pakotni. Tātad pulkstens piecos koordinātori, lūdzu.